La seduta è aperta. Labrīt. Atsākam mūsu sesijas darbu. Un pirms pāriem pie darba kārtības punktu izskatīšanas vēlētos jūs informēt, cienījamie deputāti, ka ņemot eh, sit, vērā situāciju saistībā ar mobilitātes paketi un simt un 1224 grozījumus, kas ir iesniegti, un dažādus pieprasījumus pēc dalītiem balsojumiem. Un pēc tam, kad esmu apspriedies ar transporta komitejas vadītāju, mēs piemērosim 185. reglamentu pantu Un e, tas e, tā tad nozīmē virzīšanos e, tālāk uz priekšu, nododot ziņojumus izskatīšanai atpakaļ atbildīgajai komitejai. Protams, ka ir vajadzīgs arī par to nobalsot, bet šis lēmums ir lēmums, ko pieņēmu, ņemot vērā visus dažādos apstākļus bet jo īpaši ļoti lielo grozījumu skaitu un arī balsojumu par konkrētiem punktiem šajā tekstā, kas ir ļoti nepieciešams. Un līdz ar to šāds lūgums ir izskanējis. E, mums e, arī pašreiz tīri laika ziņā nebūtu iespējams veikt tik e, garu balsojumu. Un līdz ar to ir ļoti lielas iespējas pieļaut balsojumā dažādas neprecizitātes un kļūdas. Un arī uh, eh, 206. punkta pirmais, uh, panta pirmais punkts prasa izskatīt šo jautājumu steidzamības kārtā, pieņemot attiecīgo lēmumu. Un ir skaidrs, ka to nāksies risināt atbilstoši uh, pēc noteikta laika, proti eh, Brīselē minisesijas laikā aprīļa sākumā. Un arī 187. Eh, reglamenta pāns eh, par dalītajiem balsojumiem, un ņemot vērā to, ka viena trešā daļa deputātu ir vēlējušies pārcelt šo te balsojumu Un līdz ar to mēs arī varēsim ņemt vērā vēl citus grozījumus un uh, cerams, ka transporta komiteja eh, attiecīgi varēs rīkoties un izpildīt eh, viņiem uzticēto uzdevumu līdz atbilstošam laikam. Tātad ņemot vērā ļoti lielo grozījumu skaitu un to, ka ir nepieciešams paredzēt īpašu balsošanas laiku, ir pieņemts šāds lēmums taču debatas notiks tā, kā tas ir bijis paredzēts. Lūdzu, kolēģi, jums vārds. Pērto kungs. Jā, paldies, labrīt. Priekšsētāji kungs, protams, ka tas ir jūsu lēmums un tas ir jārespektē. Es gribu tikai ierosināt pārdot, um, ka 187. pāns arī nosaka, ka komitejā viena trešdaļa no komitejas deputātu lemj, vai grozījumi atjaunoti tiek nosūtīti plenārsēdē. To noteikti sasniegsim, līdz ar to pēc nedēļas saskarsimies ar tieši tādu pašu situāciju kā šodien. Tātad transporta komiteju, kā jūs to vēlamies, mēs nevarēsim iesaistīt un transporta komiteja nevarēs atrisināt situāciju un pēc nedēļas būsim tādā pašā situācijā kā šodien. Come previsto dal regolamento, gentile onorevole, mi sono... Jā, arī tas ir eh, paredzēts eh, reglamentā. Esmu apspriedies ar transporta komiteju, un mēs esam nolēmuši, kā jāsako šādai procedūrai. Kilonens kundze. Eh, priekšsēdētāja kungs. Šis ir tehnisks darbas, dabas jautājums par procedūru. Uh, 175. Eh, pāns runā par tekstu, kas iesniegts komitejā. Kāda ir juridiskā situācija pašreizējā gadījumā? Jo eh, šeit ir dažādi eh, ziņojumi, tātad Te ir runa par norīkošanu darbā, te ir uh, runa par uh, atpūtas un um, braukšanas laikiem un tā tālāk, kā tas viss um, atrisinās saskaņā ar reglamentu. Cienījamā kolēģe, mēs nesāksim diskusijas par šo jautājumu tagad. Uh, es jūs informēju, ka uh, Pēc konsultācijām un saskaņā ar reglamentu problēma ir tāda, ka ir ļoti liels e, grozījums skaits un daudz pieprasītu dalīto balsojumu. Tie ir elementi, mm, kas var e, novest pie kļūdām un neprecizitātēm. Un daļa grozījumu ir tik ļoti svarīgi, ka to saturs ir ļoti svarīgs. Te ir jāņem vērā uh, situācijas nopietnība, un šajā ļoti sarežģītajā situācijā tā vietā, lai cenšoties to, censtos to visu risināt uh, visos iespējamos veidos, mēs to atliekam un darīsim to tuvākajās nedēļās. Galvenais ir nopietna pieeja. Ja mums ir 3000 balsojumu, jūs saprotat, kādas tam varētu būt sēkas. Tā kā šeit vajadzētu veikt arī uh, papildus darbu ar grozījumiem, lai varētu apvienot vairākus no tiem un padarīt tādu padarīt balsojumu efektīvāku. Būtu nepieciešams arī loģiski sagrupēt dalītos balsojumus, un nebūtu atbilstoši, ja mēs sāktu risināt šos jautājumus šodien tādā situācijā un tādā kārtībā, kāda tie ir. Tā kā darīsim to aprīļa pirmajā eh, plenārsēdē Briselē. Un līdz ar to mums jau būs izveidota daudz loģiskāka balsošanas sistēma. bet debats notiks. Un es Dālī kundzei jau teicu, ka mēs eh, pozitīvu pienesumu spēsim sniegt, ja virzīsimies uz priekšu tieši šādā veidā. Un eh, ļausim arī transporta komitejai paveikt savu darbu. Līdz ar šo debatas eh, par to tagad beidzam, un tā arī virzīsimies uz priekšu. Bet tagad pāriem pie mūsu plānotās darba kārtības. Priekšsēdētājs atvainojas. Tātad Eiropadomes 2019. gada 21. un 22. marta sanāksmes secinājumi. Es vēlētos atvainoties eh, Tuskungam un Jonkerkungam par šo nelielo atkāpi no darba kārtības, bet eh, mobilitātes eh, pakotne ir ļoti svarīga, un tādēļ tieši uz to mums arī vajadzēja koncentrēties. Un tagad vārds eh, Tuskungam. Priekšsēdētāja kungs, cienījami deputāti. Eiropas padomas pavasara sesija apsprieda situāciju Eiropā, ņemot vērā globālo konkurētspējas pieaugumu. Un mēs vienojāmies, ka Eiropas labklājībai svarīgi ir izaugsme. Eh, tas ir svarīgi arī, lai saglabātu mūsu pozīcijas pasaules kontekstā. Tādēļ esam uzņēmušies vairākas iniciatīvas. Vispirms Eiropas padomu vienojās, ka vienotais tirgus ir tālāk jāpadziļina, eh, īpaši saistībā ar digitālo un pakalpojumu ekonomiku un neattaisnoti šķēršļi ir e, jālikvidē, un nevajag radīt jaunus šķēršļus. Komisija un ir lūgts izstrādāt ilgtermiņa plānu labākai īstenošanai, nodrošinot vienotā tirgus normu labāku ieviešanu. Otrakārt, mēs apspriedām to, kā runāt un um, risināt izaicinājumus Eiropas rūpniecības nozarē. Ņemot vērā uh, miljoniem darba vietu uh, Eiropā, kas var tikt skārtas, uh, tika lūgts apspriest konkrētus pasākumus situācijas uzlabošanā. Eiropas Savienībā ir tālāk jāuzlabotās digitālā ekonomika, īpaši koncentrēties uz datiem un mākslīgo intelektu. Un šajā kontekstā mēs atbalstījām pieeju nodrošināt 5G tīkla izstrādes drošumu, sekojot rekomendācijām šajā jomā no komisijas puses. Un visbeidzot, tirzniecība. Eiropas padomu turpinās veicināt ambiciozu un līdzsvarot brīvās tirzniecības darba kārtību, kas nodrošinās uh, vienus otru spēles noteikumus. Attiecībā uz publiskā iepirkuma instrumentu, kā arī strauju visu Eiropas Savienības ASV vienotā, vienoto paziņojumu eh, šī gada jūlijā. Mēs apspriedām arī tirdzniecības attiecības ar Ķīnu bez uh, samita nākošajā mēnesī esam paredzējuši vairākas sanāksmes, tikšanās un samitus ar Ķīnas vadītājiem. Un tieši tādēļ bija ļoti svarīgi vienoties par koordinētu attieksmi. Mēs piedāvājam divpusēju sadarbību globālajā eh, telpā, ieskaitot tirzniecību. Mums ir svarīgas ekonomiskās intereses, un nepieciešamību saglabāt eh, tirzniecības plūsmu, eh, kas ir iespējama labi izveidotas tirzniecības sistēmas, eh, pateicoties labi izveidotai tirzniecības sistēmai. Taču, lai sistēma turpinātu darboties veiksmīgi, tā ir jāaktualizē, un tas nozīmē Eiropas Savienībā nopietni reformēt arī ar PTO saistītos noteikumus un subsīdiju nosacījumus pēc iespējas ātrāk. Mēs vēlamies pārliecināt Ķīnu vērsti, pievērsties šim jautājumam, un mums nekādā gadījumā nevajadzētu padoties. Kas attiecas uz divpusējiem jautājumiem, mēs vēlamies pabeigt sarunas jaunāko šajā gadā. Mēs apspriedīsim to visu ar Ķīnu tuvākajā, tuvākā samita laikā. Un, protams, es nevaru iedomāties, ka mēs nerunātu par cilvēktiesību jautājumiem. Var jau būt, ka tas skan uh, vecmodīgi, bet, manuprāt, cilvēktiesības ir vismaz tikpat svarīgas, cik tirzniecība. Additionally, Bez tam vadītāji ir gatavi risināt jautājumu saistībā ar klimatu pārmaiņām. Ir skaidrs, cik ļoti svarīgs ir šis jautājums, un e, jūnijā mēs pie tā atgriezīsimies. Mēs esam instruējuši arī e, ministrus turpināt darbu pie Eiropas Savienības ilgtermiņa stratēģijas, lai varētu realizēt un izpildīt Parīzes nolīguma apņemšanās. Runājot par Brexitu. Kā pieprasīja premjerministra Meija, Eiropa padoma nolēma apstiprināt tā saucamo Strasbūras vienošanos. Vadītāji apsprieda arī uh, pieprasījumu par nelielu pagarinājumu 50. panta periodam. Mūsu lēmums par pagarinājumu paredz tūs divus scenārijus. Pirmkārt, ja apakšpalāta apstiprinās vienošanos, tad mēs paredzam eh, tehnisku pagarinājumu līdz 22. maijam. Ja gadījumā izstāšanās vienošanās netiek atbalstīta uh, Britu parlamentā, tad padome ir piekritus pagarinājumam līdz 12. aprīlim, lai dotu iespēju Lielbritānijai norādīt ceļus uh, priekšu. Kā es jau teicu, tad uh, Eiropa padomu vienojās par to, ka 12. aprīlis ir izšķirošs datums, lai uh, nolēmtu, vai uh, notiks. Uh, dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās. Burt, būtībā tas ir jautājums, ka viņi atkal stāv bezdebeņa malā, bet šis ir datums, kad ir jāpieņem galīgais lēmums. Kā tad īsti rīkoties? Izstāšanās ar nolīgumu, bez nolīgumu vai 50. panta uh, procedūras atcelšana vispār? Pirms. Tad, kad uzstājos Eiropadomas priekšā, sacīju, ka uh, Mēs varētu piešķirt arī garāku, garāku pagarinājumu, ja Lielbritānija vēlētos uh, pārdomāt savu izstāšanās procesu. Uh, protams, tas ir saistībā arī ar uh, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Daži no jums sacīja, ka tas radītu ļoti nēru situāciju, bet es vēlējos būt pilnīgi nepārprotams. Šāda pieeja, šāda domāšana nav uh, pieņemama. Mēs nevaram ņemt, neņemt vērā tos 6 miljonus cilvēku, kas parakstīja pieprasījumu atcelt 50. pānta procedūru. Mēs nevaram ignorēt eh, to cilvēku skaitu, kas vēlas palikt Eiropas Savienībā. Viņi var uh, uzskatīt, ka viņus nepietiekami pārstāv un atbalsta Lielbritānijas parlaments, bet viņiem ir jāsajūt jūsu, parla, eh, jūsu Eiropas parlamenta atbalsts, jo viņi gal galā ir eiropieši. Liels paldies! Un nākamais runātājs - Žants Kloks Junkers. Paldies, priekšstādāja kungs! Labdien, dāmas un kunga deputāti! Mēs eh, sagaidām nedēļu, kas būs ļoti bagāta ar dažādiem pasākumiem, taču tas nekavē mani e, komentēt arī to, ko e, sagaidīsim. Kā jau e, Eiropa padoms priekšsādātājs teica, pagājuši nedēļ Eiropa padoms sēde ar visiem elementiem un secinājumiem tikko tika prezentēti Un es uh, neatkārtošu to vēlreiz. Mēs daudz diskutējām par Ķīnu. Diskusijas uh, par Ķīnu bija uh, mazāk sarežģītas par diskusijām par Lielbritāniju. Jā, bet dažiem no jums teicu, ka jāsalīdzina Lielbritāniju ar Sfinksu tad man liekas, ka Sfinks manā skatījumā ir kā atvērta grāmata. Un tagad uh, skatīsimies, kā šī grāmata komunicēs uh, ar mums. Mēs daudz runājam par Ķīnu komisiju. 12. martā prezentēja stratēģiju šī dokumenta uzņemšana bija veiksmīga. Neviens no valstu un uh, valdību vadītājiem neizteicās pret uh, Ķīnas uh, stratēģiju, ko mēs uh, izvirzījām izskatīšanai Eiropadomē. Man bija iespēja vakar pēc uh, prezidenta Makrona uh, ielūguma ar uh, kanclera Merkels kundzi tikties ar Ķīnas uh, prezidentu un ļoti skaidri uh, teicām, ka vēlamies. Uh, labas attiecības ar Ķīnu, lai uh, visi saprast, ka Eiropā un Ķīnā esam strateģiski partneri un tajā pašā laikā arī uh, sāncenši. Dažu sarunu laikā konstatēja, ka mūsu Ķīnas uh, kolēģi viņiem nepatīk šis uh, apzīmējums uh, sāncenši, uh, bet nu jāsaka, ka. Uh, Mums um, jāstrādā, lai uh, Eiropa būtu nevis tā kā Eiropa, kas ir piedāvāta, bet Eiropa, kas ir atvērta. Un ir arī uh, tūlīt pat jūtams uh, sekas Eiropas uzņēmumu tiesības un uh, spēja konkurēt Ķīnā ar um, Ķīnas uzņēmumiem. Uh, bez uh, kādiem ierobežojumiem, un šie uh, priekšlikumi un uh, attiecības ar Ķīnu tā ir jāveido. Mēs respektējam Ķīnu, bet vēlamies, lai Ķīna mūs respektē. Pieeja komerci jautājumiem to raksturo apusējība, totāla apusējība. Mēs no mūsu puses prasam, lai ātri tiek panākta vienošanās par investīciju vienošanās tekstiem un arī, lai Ķīna atbilstu arī prasībām par geogrāfiskās izcelsmes marķējumiem. Tāpat arī runājam par darba grupu, kas ir izveidota starp Ķīnu un Eiropas Savienību runājot par uh, Pasaules tirdzniecības organizācijas uh, reformu, uh, lai uh, tas uh, notiek nevis uh, tikai senatoru līmē, bet arī ar tādu zināmu nopietnību. Nu, tā tad Par Brexitu neteikšu neko, jo viss jau tika pateikts. Merci, monsieur le président de la commission. Paldies, Eiropas komisijas priekšsēdētāja kungs. Paldies arī, ka ievērojāt runas laiku. Un tagad došu vārdus politisko grupu pārstāvjiem. Manfreds Vēderkungs, Alpas partijas vārdā. Uh, Komisijas priekšsēdētājs, padoms priekšsēdētājs, darbie kolēģi, paldies, paldies par labo lēmumu par Brexit. Tuska kungs, es domāju, ka Eiropadomas lēmums bija labs lēmums, jo pirmkārt tika ietvērti principi, ka nav pagarinājuma bez skaidrojuma, un no mūsu britu draugiem ir nepieciešama plašāka skaidrība, ko vēlas sasniegt, un arī uh, 440 eh, miljonu eiropiešu. Eh, viņu interesi eh, Eiropas vēlēšanās ir ievērota, ir likumīgas likumīgs atrisinājums. Un visi tie, kas cīnās par palikšanu Eiropas uh, Savienībā Lielbritānijā, mēs esam viņu pusē un vēlam viņiem visu to labāko, taču šīs diskusijas pat laban ir tādas, ka, Eiro, ka Lielbritānija vēlas izstāties no Eiropas uh, Savienības. Tā ir situācija tagad un ir nozīmīgi mūsu pilsoņiem uh, skaidrot arī uh, Uh, tie, kas uh, vēlas izstāties no uh, Eiropas Savienības, kāda ir viņu balsu un ietekme uz nākamajiem lēmiem. Līdz ar to Eiropa padomu ļoti skaidri prasīja, lai būtu skaidrojums un bez skaidrojuma nav, nav pagarinājuma. Ļoti ceru, ka Britu parlaments varēs labāk. Uh, risināt situāciju nekā pēdējo mēnešu laikā. Iespējas ir tagad pilnīgi skaidri aprakstītas, un tagad viņiem ir jāizvēlas, un redzēsim. Otra lieta par ekonomiku. Es piekrītu, mēs kā Eiropas Tautas partija pilnībā atbalstām principus investīcijām, inovācijās, vienotajā tirgu, mūsu tirgu Ķīnas jautājums ir nozīmīgs um, diskusijas un gatavošanās uh, samitam. Esmu ļoti gandrīts par to, ka mēs uh, atbalstam visu uh, šo vienoto sākumu punktu un sadarbība ar Ķīnu tiek balstīta uz principiem un vērtībām, kuram ticam. Šeit ir dažādas politiskās sistēmas, kā mēs domājam par sabiedrību, kā mēs to organizējam, kādas ir atšķirīgās vērtības mūsu sabiedrībās. Un Līdz ar to vienmēr tam ir jābūt sākuma punktam dialogam ar Ķīnu. Otra liela, mēs kā tautas partija ticam pragmatiskai pieejam klimata pārmaiņam. Ķīna aizvien vēl ir apņēmusies pildīt Parīzes lēmumus. Un tirdzniecības jomā Ķīna ir apņēmusies uh, atbalstīt brīvo tirdzniecību. Mēs piekrītam pragmatiskai pieejam attiecībām ar Ķīnu, bet trešais punkts arī ir ļoti nozīmīgs. Mums nav jābūt naiviem, mums jāatstāv mūsu rūpniecību, mūsu pamatrūpniecību. Tā jāaizstāv Eiropas Savienībā, un mēs arī domājam, kā tautas partija, ka mums ir uh, jāpārdomā. Uh, Uh, konkurences uh, pamatprincipi, uh, lai nākotnē Eiropa būtu šis e, pasaules čempionats. Un konkurence pasaulē ir ļoti nozīmīga. Priekšsēdētāja kungs, un gribētu vēl pēdējo jautājumu šeit pieminēt par pamatiesībām. Pamatiesībām Runājot, um, Tuska kungs uh, arī Eiropas Savienībā 7. panta mm, jautājums ar Poliju un Ungāriju. Komisija ir aizsākusi šo uh, procesu un līdz šim nebija iespējas padomāt runāt par šiem procesiem. Man ir ļoti žēl, ka nebija tādas iespējas līdz šim. Mana partija un daudzi to ir um, dzirdējuši. Mēs ļoti intensīvi esam par šīm diskusijām. Uh, runāt. Uh, Fideša darbība ir pārtraukta un viss balsošanas tiesības atsauktas. Līdz ar to ir nosūtīts uh, signāls, ka tas nav mūsu ceļš, kā Ungārija ir uh, veikusi savu ceļu. Septītā pankta ievadīšana tautas partijā vairākumā ir atbaldīta un līdz ar to es lūdzu padomu par šiem jautājumiem runāt. Arī publiski, lai valstu un valdību vadītāji varētu um, diskutēt. Uh, viens otram asvārds teikt ir viena lieta, bet eh, vienkārši izdiskutēt šo jautājumu atklāti valsts valdību vadītāju vidū tas ir cits jautājums. Un ar mūsu kolēģiem mēs eh, tautas partijā domājam, ka šis, šī ir pareizā pieeja pievērsties šiem jautājumiem un pieņemt jautājumu, lēmumus, ja tāda ir nepieciešama. Un vēl es eh, gribētu, lai mēs nākamo soli un skaidri strādātu, lai šis septītais pants. Uh, Uh, būtu kā saistošs tiesiskuma instruments. Daudz kolēģi ir strādājuši pie tā jautājuma. Šis priekšlikums ir izteikts, proti saistošu mehānismu veidot, kas būtu neatkarīgs vērtējumā un nodrošināt to, ka varbūt igadējas ziņojums tiek iesniegts. Un tas uh, nozīmē, ka ne tikai uh, vidus un austruma Eiropas valsts, bet visa Eiropas Savienība tiek pārbaudīta attiecībā uz pamatiesībām. Uh, tas būtu fokus. Uh, un uh, jārunā par atšķirībām un par Eiropas kopienas tiesas lēmēm. Līdz ar to man liekas, ka nākotnē jārunā arī par um, sankcijām un fondus jāizmanto, lai Eiropas tiesības īstenot. Mēs ar Ķīnu varēsim tikai tad uh, pārliecinoši konkurēt. Un runāt arī par pamatiesībām, ja mēs Eiropas Savienības iekšienē šo domu piepildīsim ar uh, saturu un dzīvi. Tādēļ padoms, um, Eiropadoms priekšsēdētāja kungs, uh, Tuska kungs, uh, Es gribētu, lai Eiropadomas darba kārtībās šis jautājums tiktu iekļauts un lai par šiem notikumiem Eiropas Savienībā tiktu runāts šai līmenī. Paldies! Eudo Bulman, prezidentes grupo socialisti. Tā, vārds Bulman kungam. Priekšsādātāji kungs, dārgie kolēģi un kolēģis. Nu, vēl divas dienas laiks mums ir nu, divas dienas līdz uh, sākotnēji paredzētajam uh, Brexita termiņam. Divas dienas. Divas dienas. Eiropadomas priekšsēdētājs Tusks pareiz teica, ka ir, uh, Eiropa, uh, ir, Eiropadoma ir parūpējusies un uh, ļaunākais ir novērsts. Taču uzdošu šodien jautājumu divas dienas pirms sākotnēji paredzētā izstāšanās datuma. Es uh, vēlos vērsties pie Brexit atbalstītājiem. Kad jums uh, būs pietiekami drosmas atvainoties Britu tautai par visu to, ko jūs divus gadus viņiem esat nodarījuši, kad jums būs uh, pietiekami uh, atbildības uh, teikt, ka jūs nezināt, ko jūs darat, ka jūs ar meliem un ar visiem iespējamiem situācijas izmantojumiem esat tādu situāciju radījuši, no kuras jūs nezināt, kāda ir izeja, kur jūs zinat, ka. Uh, 10% būs ekonomikas izaugsmas samazinājums, un jūs melojat cilvēkiem, jūs nezināt, kā situācija turpināsies. Atgūstiet kontroli par jūsu meliem un muļķību un atvainojieties Britu iedzīvotājiem par jūsu izdarīto. Tas ir mans vēstījums Britu tautai šodien. Priekšsētāji Tuska kungs, liels paldies uh, jums par to, ko jūs izdarījis aizstāvot Eiropas pilsonību. Tas ir bijis ļoti nozīmīgs darbs un ir jāpasaka, jā, mēs esam eiropieši. Un neviens nedrīkst krāpt britu tautu, atņemot iespēju veidot Eiropas nākotni tik ilgi, kamēr izstāšanās nav uh, notikusi. Es esmu pārliecināts, ka ja valdība nespēja dot risinājumu, ja situācija paliek nobloķēta, tad ir tikai viena iespēja. Pajautājiet cilvēkiem, pajautājiet cilvēkiem. Jā, es zinu, kādēļ jūs baidaties, jo jūs baidaties no visa tā, kas notiek Londonas ielās. Jūs baidaties, tāpēc, ka nevarat to vairs uh, novērst. Un tas būtu risinājums, un britu iedzīvotāji jums pateikt, uh, kur doties, un tas tiešām būtu risinājums. Un ļaujot man teikt, kā domāju, protams, ka attīstība Lielbritānijā ļoti daudz ko nosaka un novērš no tā, kas būtu viss jāizdara. Un es domāju, ka nākamajā nā, 9. maijā Eiropa padome nodarbosies ar tiem jautājumiem, kāda būs izaugsme, ekonomiskā izaugsme Eiropā un kāda būs ilgspējība ekonomika. Ekonomika, kas taupa Eiropu arī dod iespēju visiem godīgi iesaistīties uh, un uh, gūt daļas no tā. Un tikai tad, kad būsim paši pārliecināti, spēcīgi, mēs varēsim atrisināt arī situāciju ar Ķīnu. Reāli skatoties uz situāciju, jā, mēs redzam, ka ļoti spēcīgs partneris veidojas, ko mēs neesam ne, uh, neievērojuši. Uh, neignorējuši, taču a, mums jā, ir nepieciešama ļoti skaidra un pašapzinīga līnija, bez tās nevarēs aizstāvēt Eiropas a, modeli. Mēs a, līdzdarbosimies un mana frakcija to atbalsta. Paldies! Paldies! Tālāk Legutko kungs ECR vārdā. Priekšādāja kungs dāmas un kungi, cienījamie deputāti, kā vienmēr, ir labziņas un ir sliktas ziņas. Labā ziņas ir tādas, ka padome ir iezīmējusi skaidru laika grafiku, un to pieņēma apvienotā karalista, un cerams, ka tiks atrasts risinājums eh, š, iekļaujoties šajā laika grafikā. Bet uh, atstāsim Lielbritāniju Britu ziņā. Es vairāk raizējos par savienību. Sliktās ziņas ir tādas, ka Eiropas Savienība tā vien rādās joprojām pieturas pie tās pašas atturēšanas politikas, kas būtībā sastāv no divām daļām. Pirmkārt, ir vēlme sodīt apvienoto karalisti, eh, nevienojoties, lai nākotnē neviens nesakotu eh, Lielbritānijas piemēram. Un otrkārt, ir centieni pazemot apvienoto karalisti, aicinot to atcelt Brexitu, piemēram, organizējot vēl vienu referendumu. Ir tiek izmantots arguments, ka uh, par Brexit nobalsoja ar nelielu vairākumu, bet uh, padomāsim uh, citādi. Ja tie, kas vēlējās palikt, būtu uzvarējuši ar tādu pašu vairākumu, uh, tad šī viņu lēmums šeit, šī parlamentā, tiktu uzskatīts par absolūti neatsaucamu un mūžīgi saistošu. Nemaz nerunājot par to, ka referenduma norganizēšana e, Tas ir tāds uh, interesants, atkārtot referendu organizēšana ir interesants skatījums, kā Eiropas Savienība raugās uz demokrātiju. Un vēl ir tāds uh, paštīksminošs tonis, ko mēs esam dzirdējuši no jūsu puses, bet nu, nav nekas par ko tīksmināties, nav nekas par ko sevi uzteikt. Tuska kungs un Junker kungs jāatzīst, šis ir bijis ar krīzēm bagātākais laiks Eiropas integrācijas vēsturē. Brexits ir tikai viena no vairākām krīzēm. Visi, kas Eiropas Savienībā ir pieņēmuši galvenos lēmumus, ir par to atbildīgi. Nevajag sevi maldināt, jums ir liela atbildības daļa par visu notikušo. Prezidents Makrons eh, nesen ir nosūtījis eh, visām Eiropas Savienības dalībvalstīm vēstuli un eh, būtībā piedāvā vēl vairāk to pašu, kas ir bijis līdz šim, vēl vairāk centralizācijas. Un viņš to ir nodēvējis par Eiropas renesansi. Tā viņš šķiet, ka viņš nesaprot to nozīmi vārdiem, ko viņš izmanto. Es vairāk runātu par tādus Eiropas norietu Protams, laiks iet uz priekšu arī Brexitam, mēs visi to labi apzināmies. Mēs eh, gaidām, ka būs kāds progress Londonā un cerams, ka tā būs, bet ir jābūt gataviem jebkuram rezultātam un mums ir jābūt gataviem sniegt palīdzību, kāda vien būs nepieciešama. Tā ir arī mūsu problēma, neatkarīgi no tā, kāds būs šis rezultāts. Un tādēļ ir jāņem vērā eh, Lielbritānijas tautas lēmums. Bet pulkstenis iet uz priekšu arī Eiropas Savienībai, dāmas un kungi. Vajadzētu ieklausīties vēlētājos visā Eiropā, vēlētājos, kuri arvien izmisīgāk vēlas pārmaiņas, un esiet droši, šīs pārmaiņas pienāks. Paldies! Tālāk Alde grupas vārdā Ferhofstad kungam. Gutko kungs, es vēlos teikt, ka jūs kļūdaties eh, par to, ka kāds vēlas eh, no Eiropas Savienības puses Lielbritāniju sodīt vai pazemot. Mēs ļoti cienām Lielbritāniju kā varenu valsti. Ziniet, kur ir problēma? Pazemojumi un eh, sodīšana, tas viss ir atrodams koncerto partijā. Un pastieties, jums pat visu deputātu nav klāt. Vienīgais kas ir klāt, ir Farāžkungs. Tas man ir pārsteigums, jo man šķita, ka viņš eh, šobrīd eh, maršē kaut kur Lielbritānijā, bet viņš ir šeit. 200 jūžu marš, jūs teicāt, bet cik tad jūs esat nogājis? Divas varbūt. Jūs man vairāk ar katru dienu atgādina filmā šo Heju no seriāla Melnā Čūska. Atcerieties šo tēlu. Arī viņš Pirmā pasaules kara laikā sēdēja savā birojā Londonā un jūs šī gadījumā sēžat šeit, Strasbūrā, bet jūsu cilvēki ir izgājuši ielās augstumā un lietu, bet lūk, kā jūs paužat to, kā uzņematies atbildību. Vēlos atgādināt arī Winston Churchill teikto, kurš ir teicis, ka veiksme ir spēja no vienas kļūdas pāriet pie nākamās, nezaudējot entuziasmu. Manuprāt, šis Winston Churchill citāts ir ļoti labi piemērojams tam, ko mēs šobrīd redzam Lielbritānijas parlamentā un mēs kundzes darbībā. Šo pēcpusdienu, cienījamie kolēģi, pārstāju palātā, ja spīkars to atļaus, saskaņā ar viņu sistēmu, ir 16 iespējas, kas tiks skatītas attiecībā uz Brexit. Līdz ar to entuziasms katrā ziņā nav panīcis, atbilstoši arī Winston Churchill teiktajiem. Bet runājot nopietni, ņemot vērā, cik eh, daudz eh, sakāvju ir bijis eh, visiem Brexit variantiem Lielbritānijas parlamentā pēdējā nedēļa laikā, varbūt beidzot ir parādījusies gaisma tuneļa galā jo ar Latvijas grozījumu apstiprināšanu pirmo reizi pēc divu gadu garām pārunām beidzot ir iespējams kāds risinājums, kuru atbalstīs abas partijas - Leiboristu un Konservatīvo partiju. Es uzskatu, ka tas ir eksistenciāls jautājums. Brexit par to var izlemt tikai tad, ja abas partijas parlamentā vienojas, gluži tāpat kā mēs to darām šeit Eiropas parlamentā Es ceru, ka atvēlot laiku līdz 11. aprīlim, mēs saskatīsim pārstāvju palātā vairākumu, kas ir gatavs atbalstīt vienu no šīm iespējām, starp tiem, kas vēlas palikt, starp saprātīgiem cilvēkiem, kas vēlas izstāties, jo viņiem savā starpā ir jāatrod kāds ceļš uz priekšu. Es personīgi uh, nepaļaujos uz tiem, kas atbalsta uh, stingro Brexitu, jo šobrīd mēs redzam, ka konservatīvo partijā notiek cīņa par varu. Un, manuprāt, ir iespējams apgalvot priekšādāja kungs eh, visa parlamenta, Eiropas parlamenta vārdā, ka mēs esam atvērti, lai būtu vienošanās ar apvienoto karalisti. Mēs esam atvērti tam, ka varam mainīt politisko deklarāciju divos veidos. Pirmkārt, tajā, ka mēs varam to padarīt saistošāku abām pusēm Un otrkārt, mēs varam politiskajā deklarācijā iekļaut krietni spēcīgākas attiecības starp ES un apvienoto karalistu nekā ir paredzēts pašreiz eh, pieņemtajā politiskajā deklarācijā. Un es domāju, ka šādas attiecības arī reaģēt uz eh, tas kunga komentāru būs kā sēkla nākotnē. Es neesmu tik optimistiski noskaņots kā jūs, es eh, pēc dabas esmu optimists, bet personīgi šobrīd es uzskatu, ka ne tagad, bet pēc pāris paudzēm Lielbritānija atgriezīsies Eiropas nāciju saimē. Manuprāt, tā ir Lielbritānijas vieta būt Eiropas Savienības iekšienē, nevis ārpus tās. Bet mēs to nepanāksim tagad. Tas notiks vēlāk, un viens miljons cilvēku izgāja ielās uh, Londonā, seši miljoni cilvēki ir parakstījuši internetā petīciju, tā kā mēs redzam, ka šādas sēklas tiek iezīmēties. Barņē kungs, Junker kungs, es zinu, ka no Lielbritānijas ir vienpusēja apņemšanās uh, ņemt vērā pilsoņu tiesības, kā aprakstīts izstāšanās vienošanās. Jūs arī esat solījuši Barklīkungam darīt to pašu attiecībās apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Manuprāt, ir pienācis laiks izpētīt iespējas kopā ar Bārklī kungu un ar abiem parlamentiem, kā mēs to varētu padarīt oficiāli, pēc iespējas ātrāk, lai neatkarīgi no tā, kas notiek, pat ja notiek viss eh, dumjākais variants, tad vismaz, vismaz iedzīvotāji necietīs no šīm politiskajām spēlītēm, ko pēdējo gadu laikā mēs esam piedzīvojuši. Paldies! Paldies! Eh, zaļo grupas vārdā Smita kungs lūdzu. Priekšsēdētāji, labrīt, kolēģi. Man ļoti skumjš šobrīd stāvoklis attiecībā uz Brexit. Tā ir iztraģēdija. Ir tik daudz jautājumu, par ko mums būtu jāstrādā, bet tagad mums ir jāstrādā tā vietā ar šo pašu radīto katastrofu. Un tas ir tādēļ, ka vēl joprojām apvienotā karaliste nav pieņēmusi lēmumu, ko tā īsti vēlās. Mēģis kundzei iedarbināja 50. pantu bez plāna un viendarb, vienprātība joprojām nav atrodama. Mēs šodien redzēsim, ka Vestminsterā beidzot būs centieni panākt to, un es ceru, ka tas arī notiks. Ir iespēja arī atcelt 50. pantu, ko apsver Skoti, un izņemot konservatīvos, vispārēji ir apvienoti viedoklī, ka vislabākais Brexits ir Brexits, kura vispār nav. Tādēļ, kolēģi, neaizcerieties durvis mūsu priekšā. Daudz vietas Skotijā un citu vietu apvienotā karalistē cilvēki smagi strādā, lai pavērstu to pretējā virzienā, lai palīdzētu mūsu iedzīvotājiem. Un iespējams pēc 15 gadu uh, darba Eiropas parlamentā šī varētu būt man pēdējā uzruna. Mēs redzam, ka ir nenoteiktība liela apvienotāja karalistē. Mēs redzam, ka populisti ir ieguvuši lielāku spēku visās valstīs. Es nezinu, kāda būs apvienotās karalistas nākotne, bet es zinu, ka Skotija ir Eiropas nācija. Mēs priecājamies par starptautisku solidaritāti, par pārvietošanās brīvību, un ja Eiropas Savienība nepastāvētu, tad mums vajadzētu to radīt pašiem, un Skotija vēlētos būt daļa no tās. Jūs esat profesionāļi, Jums ir jāciena apvienotās karalas konstitūcija, jums ir jāstrādā ar tiem starpniekiem, kāda nu ir, žēl, ka tā, bet ar viņiem jāstrādā. Un Skotijā, ja mēs pret savu gribu tiksim izrauti no nācijas šīs savienības, tad neatkarība būs vienīgais veids, kā atgriezties, cienījamie kolēģi. Es neaicinu jūs iejauties mūsu iekšlietās. Uh, bet atstājiet lūdzu gaismu, lai mēs spētu atrast ceļu māju. Paldies! Per il gruppo confederale della sinistra unità. Tālāk eh, GNGL e grupas vārdā. Cimers kundze, lūdzu. Meine, meine Herr. Priekšsādātāji kungi, nu jau kādu laiku tiešām viens un tās pašas diskusijas um, notiek un nekādas konkrētas atbildes netiek sniegts, kas notiks un kā mēs no šīs dilemmas, kurai ir dažādi iemesli, varētu izkļūt. Un, ja tas notiek, tad tas notiek pilnībā respektējot cilvēkus, kas referendumā ir pieņēmuši lēmumu par Brexit. Mēs a, uh, pilnīgi respektējam cilvēkus, kas nedēļas nogalē Londonā ir izgājuši demonstrācijās, un respektējam cilvēkus, kas tieši saistē ir parakstījuši lūgumrakstu, un respektējam cilvēkus Lielbritānijā, Īrijā, Eiropas Savienībā. Šos cilvēkus pasīvi skar Brexit sekas. Mēs respektējam arī Eiropas. Uh, šo uh, kopīgo ēku. Eiropas vēlēšanas drīz būs, un mēs vēlētos, lai Eiropas pilsoņi varētu nosūtīt savus pārstāvis uz parlamentu. Taču tas ir saprātīgi tikai, ja jūs esat ilgāku laiku mandātu pusgadam vai ceturdaļgadam izsniegt. Tas ir samērā neefektīvi, un mēs gaidam arī kopā ar cilvēkiem beidzot saņemt atbildi. Tuska kungs, Junkar kungs, lūdzu. Uh, vēl vairāk fokusējiet diskusijas uz cilvēku tiesībām, kas pēc nesakārtotas izstāšanās, kā Brexit, ziņā viņu status būtu tikai kā trešo valstu iedzīvotāju. Mums jāaizstāv viņu dzīve, viņu drošība, viņu ģimenes locekļi. Un teikšu vēl, mums kopīgā respektē, es vēlreiz gribu to uzsvērt, un jārespektē e, cilvēkus īrijā, gan īrijas republikā, gan ziemeļīrijā, un ja nav risinājuma par izstāšanos no muitas savienības, par izstāšanos no iekšējā tirgus, lielās piekdienas līguma aizstāvēšana kopumā un slēgtās robežas novēršana ir nepieciešama, un mēs respektējam cilvēkus īrijā. Un tas saistās ar to, ka ja viņi to prasītu, ka vēlas uh, referendumu par viņu salas vienību, tad tas būtu jāatbalsta. Paldies! Paldies! Tālāk EFDD grupas vārdā Farāšu kungs lūdzu. Ja jūs atceraties, Fildmāršals paglāba Beļģiju no Vācu dominances un 18. gadā vadīja Lielbritānija sakaujot Imperiālo Vāciju rietumu frontā, frontē. Nevajadzētu smieties par viņu, viņš jums ir liels varonis. Bet, nu, tomēr tas varbūt tikai apkopo to, cik ļoti jūs esat noskaņots pret Britiem. Paliekot pie Beļģijas, padomāsim par to, kas notika pagājušajā nedēļā samitā. Tas bija pazemojums visai tautai. Strupceļš mēs kundze, kurai trūkst drosmes un redzējuma. Uh, izpildīt daudz dotos solījumus, proti izstāties no Eiropas Savienības jau šo piekdienu, 29. martā. Tas nenotiks. Un mēs eh, piedzīvojam palēninājumā nodevību, iespējams lielāko nodevību, kādu vien ir piedzīvos kāds demokrātiskais balsojums mūsu valsts vēsturē. Un tas tā iemesls ir šī izstāšanās vienošanas. Un atgriezīsimies pie Pirmā pasaules kara. Ir uzvarēts karš, bet ir versējis uh, eh, mierizlīgums, un šis līgums ir pielīdzināms tam ir jāmaksā miljardiem mārciņu, un pretī mēs nesaņemsim neko. Tā ir daļa no mūsu teritorijas tiek aneksēta, anektēta Ziemeļīrijas formā. Šī vienošanās ir slikta, nepieņemama, tas nav Brexits, un tas netiks pieņemts. Es zinu, ka jūs tagad visi esat sapriecājušies par to, ko varētu darīt pārstāvju palāta nākamās nedēļas laikā. Mēs zinām, ko viņi darīs. Viņi atkal sapulcēsies un vienosies par kaut kādu vienošanos ar muitas savienību un joprojām iespēju brīvi pārvietoties iedzīvotājiem. Bet pat ja viņi piedāvās tādu variantu, tas, kas nav izbēgams, ir tas, ka tiks pagarināts 50. pānta iedarbināšanas termiņš. Un jāuzdod sev jautājums, vai jūs tiešām vēlaties to, vai jūs tiešām vēlaties, lai Brexit vēl nākamos pāris gadus būtu galvenais jautājums jūsu darba kārtībā, izslēdzot no tās daudz citas jūsu ambīcijas, vai tiešām jūs vēlaties, lai apņemtā karaliste apstrīdētu Eh, piedalītos eh, Eiropa parlamenta vēlēšanās un ievēlēt daudzus deputātus, eh, kas būtu ar tādu viedokli, kas jums nepatīk, kad jūs cīnāties ar populismu visā kontinentā. Vai jūs tiešām vēlaties, lai es atkal esmu šajā parlamentā vēl nākamajā sasaukumā? Nu, redziet. Lai nu kā Brexits notiks, notiks Tuska kungs, ja domājat, ka Briti ir mainījuši savu viedokli, tad, nu, jums jāsaka, uh, rādās ilūzijas. Mēs redzam, ka par 15 punktiem aptaujās un reizēm pat par 20 punktiem cilvēki atbalsta izstāšanos. Ja būtu vēl viens referendums, tad eh, tie, kas vēlas izstāties, uzvarētu ar vēl lielāku vairākumu. Kādēļ tad jūs vēlaties vēl šo agoniju paildzināt? Paldies Junkarkungam, Barņiekungam, Eiropas komisijai. Jūs esat sagatavojuši scenāriju, kad nav iespējama vienošanās. Tas ir ļoti profesionāli. Tas parāda, ka izstāties bez vienošanās neradīs lielu haosu. Tas pat eh, norāda, ka bez vienošanās nebūs pat eh, vajadzīga redzama robeža īrijā. Es vēlos teikt visiem un valstu vadītājiem, noraidiet Lielbritānijai pagarinājumu pēc 12. aprīļa, panāciet, lai Lielbritānija izstājās, un tad mēs vienkārši varēsim turpināt savus dzīves. Paldies! Paldies, e NF grupas vārtā Batenkungs. Paldies! Anglijai un Britu salām ir bijusi gara vēsture, bet vēl nekad tā nav piedzīvojusi tādu nacionālo un starptautisko pazemojumu. Vēl nekad Britus nav pārvaldījuši tādi e, kolaboratori un vārguļi. Un mēs, kundze, ir pamanījusies izvairīties no uzvaras drošā trasē, un es teiktu, ka viņa ir piekritusi parakstīt vienošanos, padodoties bez iebildēm. Mēs pat nesam sakauti no citu puses. Tie, kuriem mēs uzticējām mūsu brīvības un demokrātijas aizsardzību, ir padevušies citām uh, varām Eiropas Savienībā. Bet šī kapitulācija vēl nav pabeigta, vēl mēs kundzei ir jāpazemojas vēl vairāk. Ja Eiropas Savienību mēs nepametīsim 29. martā, tas nozīmēs, ka apvienotāja karalistē demokrātijas ir beigusies. Cilvēki, kas vēlas būt brīvi, viņus nevar mūžīgi paverdzināt. Nebūs izstāšanās vienošanās, nebūs vienošanās par turpmākām attiecībām. Nekas no tā nespēja piesaistīt cilvēkus, kas nevēlas būt daļa no šīs savienības. Uh, Lielbritānijā jebkuru parlamentu pieņemtu lēmumu var atcelt. Neviens parlaments nevar uzlikt pienākumus nākamajam parlamentam. Anglijas konstitūcija pierādīs savu spēku un izturību pār jebkuru Eiropas Savienības līgumu vai vienošanos. Mēs joprojām varam izstāties 29. Um, martā, ja palīdzēs Dievs, bet ja nē, tad apvienotās karalists neatkarības partija vadīs cīņu, lai atbrīvotos no Ei Eiropas Savienības arī nākamajos gados. Un, ja nepieciešams, mēs to sāksim ar um, nākamajām Eiropas parlamenta vēlēšanām maijā. La parola non è Dodds, non iscritta. Nākošā Dodds kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šo piekdienu, 29. martā, tam vajadzētu būt vēsturiskai dienai, kas ir svarīga apvienotāji karalistei dienai, kad pēc 40 gadiem dalī, piedaloties Eiropas institūcijās, apvienotā karalista atkal kļūt par neatkarīgu nāciju. Nāciju, kas būtu vienota savā ziņā ar Eiropu, bet brīva no Briseles, kas varētu noteikt savu ekonomikas attīstību un savus eh, mērķus. Pēc eh, diviem gadiem sārunu mūsu premjerministre vienojās eh, par izstāšanās nolīgumu projektu, eh, kas divreiz tika noraidīts apakšpalātā. nevarot vienoties par to, ka Ziemeļīrijai tiks piemēroti atšķirīgi nosacījumi saskaņā ar backstop. Un faktiski daudz apgalvo, ka nav likumīga pamata uh, izstājai. Mēs, protams, būtu vēlējušies eh, saprātīgi uz noteikumiem balstītu izstāšanos, bet pašreizējās hauss apdraud eh, mūsu integritāti, un šādu cenu mēs nevēlamies maksāt. Un padoms Bulman kungam un Tusk kungams 70,4 miljoni uh, Eh, Lielbritānijas pilsoņu apliecināja, ka vēlas izstāties, tā kā arī viņi ir pelnījuši kaut kādu respektu un arī viņu demokratiskajā izvēlē ir jāieklausās. Pērkoštāt kungam var teikt, Brītu parlaments jau ir nobalsojis par vienpusēju uh, vienošanos par pilsoņu tiesību ievērošanu. Un Belfāstas nolīgums uh, Tas ir nolīgums, kur ir vajadzīga piekrišana no Ziemeļīrijas pilsoņiem, lai e, varētu ierosināt jeb e, kādas izmaiņas konstitūcijā, lai mainītu Ziemeļīrijas statisus, un jums to būtu jāzina. Nākošais runātājs Levandovs kungs. Priekšsēdētāja kungs. E, jāsaka, ka Legutko kunga uzstāšanās mani šodien e, pārsteidza, jo faktiski e, viņi vienmēr ir runājuši par to, ka vēlas pilnīgi izstāšanos, taču tagad vēlas kaut kādus pagarinājumus un dažādus grozījumus, bet Vienīgais pozitīvais iznākums ir eh, masu demonstrācijas Britu salās, eh, kas iestājas par eh, palikšanu Eiropas Savienībā. Un galu galā Brexit stāsts ir stāsts par to, cik ļoti bezatbildīgi e, var izrādīties e, politiķi pieņemot e, eksistenciāli svarīgus lēmumus sabiedrības eksistencē. Paldies! Paldies! Un tālāk Kaltierī kungs uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Palikušas tikai divas dienas Uh, līdz dienai, kad bija paredzēts Brexit, un mēs joprojām nezinām, kad, kā un vai tas vispār notiks. Tas daudz pastāst par to, kā apvienotās karalistas vadība, uh, valdība ir virzījusi uh, šo te projektu. Uh, Bet tas stāsta arī par tiem meliem, kas tika eh, pārdoti cilvēkiem pirms referenduma. Tas viss saplīst uz realitātes eh, klintīm, un šīs realitātes visas ir, eh, paliek ar vien skaidrāks miljoniem cilvēku, kas šajā vikendā ir izgājuši ielās, lai pieprasītu atkārtotu balsojumu, nodrošināt labāk nākotni savai valstī. Tas ir skaidrs. Uh, Skaidrs, ka, lai izkustētos eh, no šīs trupceļa, eh, tas ir jādara Londonai. To nevar izdarīt šeit, eh, Briselē. Apakšnāms ir devis zināmu cerību stāru, ka var izkļūt no šī neticamā strupceļa. Eiropas parlaments ir uh, saņēmis, uh, pārņēmis savās rokās Brexit procesu, bet mums tagad ir jāraugās, kā viņš šo uh, kontroli izmantos. Viņi vienmēr ir teikuši, ka politiskās deklarācijas var pārskatīt, uh, lai veidot ciešākas uh, saites starp Eiropas Savienību un apvienoto karalistu. Mēs to varam darīt, ir jārīkojas ātri. Tas ir nevien iespējams, bet kaut kas tāds, ko mēs apsveicam. Uh, Bet, ja gadījumā apakšpalāta nenobalsos par uh, lielāku tuvību vienoš, vienotajam tirgum uh, muitas savienībai, tad gal galā ir jāizdara citas izvēles. Jā, birota karalist vērēsies gāru pagarinājumu. Tas nenozīmē, ka ir vēlreiz jāpārunā izstāšanās nolīgums, kas ir slēgts un vairs netiks atvērts no jauna. Taču ir iespēja pārdomāt Brexitu, ir iespējams izvēlēties ciešākas attiecības un uh, izvēlēties referendumu vai uh, ārkārtas vēlēšanas. Priekšsēdētāji, mūsu grupa vienmēr ir bijusi skaidri noskaņota par to. Mēs vienmēr esam gribējuši saglabāt uh, vēsturiskas proporcijas. Gītu sacīja, ka vēlētos viņus atpakaļ, bet ne tagad. Mēs vienmēr esam respektējuši referendumu, bet ja apvienotā karaliste neizstāsies, nu tad mums ir tikai jāsvin šāda notikuma attīstība. Un mums nevajadzētu nekādā veidā kavēt šādu eh, notikumu attīstības iespēju. Paldies! Nikolsona kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Es jau sākumā teicu, ka uh, tas viss eh, aizies pat tālāk, kā biju cerējis, un esmu vīlies. Cilvēki, ko es pārstāvu, nekad eh, nepieļaus robežu īrijas jūrā un uz īrijas zemes, un tas joprojām ir spēkā. Es gribu arī teikt visiem tiem, kas vēlas izveidot backstop balstoties uz eh, Belfāsas nolīgumu, aizmirst to, ka ir nepieciešams atbalsts un piekrišana no Ziemeļīras iedzīvotāju puses. Un es gribētu teikt, ka eh, jāmācās ir visiem, eh, ne tikai tiem, kas bija visskaļākie. Skaļākie jo galu galā ir daudz cilvēku, kas vēlt visu labāko gan Ziemeļīrijai, gan arī Eiropas Savienībai, bet mums ir e, jāizvairās no pagātnes kļūdām un jāizvēlas labāk nākotni, kurā mēs varam eksistēt kopā. E, esmu tošām joprojām nobažījies Mm, ka eh, beigu beigās viss eh, tas var neizdoties. Es nevainoju nevienu, ne Tuska kungu, ne Junker kungu, nekādu eh, citu, bet ir gal galā jānodrošina tas, lai tomēr uh, viss nebeigtos uh, ar neko. Priekšsēdētājs kundze, es gribu teikt, ka mm, Mani eh, kolēģi eh, minēja, ka, un es arī varu teikt, ka šī ir mana pēdējā runa pēc 30 gadiem šajā parlamentā. Tas ir ilgs laiks bijis. Man ir bijis prieks sastrādāties ar daudziem no jums. Un es ceru, ka es ar godu esmu pārstāvējis savus vēlētājus no Ziemeļīrijas. Niklsona kungs, eh, nu es diemžēl piemirst, ka jūs tiešām